I'm going to start on the blue growth. Tagad ķersimies pie zilās izaugsmes, jeb jūras izaugsmes, jo referents ir klāts un daži arī ēnu referenti ir klāt, tāpēc ar jūs atļauju. Danelis kungs, uzklausīsim jūs par jūras nozars izaugsmi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka zilās izaugsmes eh, ienaidnieki gribēja mums uzbrukt un tāpēc uzorganizēja šo viltus eh, ugunsdzēsības trauksmi. Bet tik un tā, paliksim pie zilās izaugsmes. Manuprāt, vēl nekad tik bieži nav runāts par to, ka jāpanāk pienācīgi apstākļi, lai stiprinātu izaugsmi lai radītu apstākļus, eh, lai reālā ekonomika Eiropā varētu atgūties. Un vēl nekad iepriekš nav bijis eh, tik milzīgs bezdarbs Eiropā. Tas apdraud visu Eiropu. Es domāju, ka komisijas eh, paziņojums par zilo izaugsmi ir ļoti vizionārs, tas ir uh, tāds tālajos priekšlikums, te pašā laikā arī realistisks, bet arī ambiciozs. Šeit ir paredzēts uh, jūras, uh, jūrniecības ekonomiku stiprināt un veicināt izaugsmī ar jūras saistītajos sektoros. Šeit varētu radīt ļoti daudz darba vietu un ļoti īsā laikā. Turklāt es domāju, ka pārēja uz uh, jūrām uh, un okeāniem pieeja uh, ir zināma Eiropā. Un tā ir iespēja Eiropai atgūt savu konkurētspēju. lai mēs varētu labāk konkurēt ar austrumu un uh, dienvidu valstīm, kas tagad uh, attīstās. Mēs uzskatām, ka principā, principā tā tad uh, zilās izaugsmes sadalījums atšķirīgajās uh, dažādajās jomās, kas te ir nosauktas, ir uh, ļoti labs. Uh, un uh, komisija paredz uh, piekrasta zonu integrētu pārvaldību. Un tie ir būtiski pasākumi, lai veicinātu attīstību piekrastes reģionos un arī uzlabot vidas aizsardzību šajās teritorijās. Mūsu ziņojumā mēs sakām, ka jāievada konkrēti pasākumi konkrētās jomās. Proti mums ir jārada uh, īpašas kompetences tiem, kas darbosies šajā sektorā, un tā ir arī iespēja. Mums tātad vajadzētu ātri rīkoties, lai aprīkotu darba spēku ar īpašām prasmēm un lai viņi varētu ieņemt šīs darba vietas, kas drīzumā tiks radītas, kad šie sektori tiks paplašināti. Un tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas eh, fonds, vai labāk sakot, eh, jārada Eiropas sektorālās padomes, eh, lai paraudzītos, kādus soļus vajadzētu spērt attiecībā uz apmācības pasākumiem. Un šeit ir jāsaprot, kurās jomās trūkst kompetences. Un ir arī uh, kompetenču panorāma, kas būtu jāaktualizē un jāuzlabo arī darbspēka mobilitāte. Šeit ir nepieciešamas uh, daudzgadu rīcības programmas attiecībā uz studentiem, skolotājiem, jauniem uh, uzņēmējiem, tādas kā Erasmus, kas attiecas uz jūras transportu. Tad uh, tur. Uh, Mums tagad ir uh, pamats, lai panāktu mērķi, kas tika noteikts Baltijā grāmatā, proti uh, radīt jaunu uh, transporta ietvaru, lai līdz 2050. gadam lielākā daļa transporta tiktu pārvadīta uz jūras ceļiem. Mēs uzskatām, ka jūras transports uh, Eiropā saskars ar pārāk daudz noteikumiem, ar muitas noteikumiem un tā tālāk, un tas apdraud uh, kopējas Eiropas jūrniecības telpas vīziju. Mums ir arī uh, programma Zilā josta, kas ir bijusi ļoti veiksmīga, un mēs lūdzam arī komisiju izstrādāt juridiskus priekšlikumus, lai uh, attīstītu šo zilo jostu vēl tālāk, vēl šogad. Uh, Un uh, mēs zinām, ka arī uh, kuģu būvniecības sektors pēdējos gados ir daudz tie, cietis, bet tas ir uh, svarīgs sektors un ar zilās izaugsmas starpniecību arī šajā sektorā var radīt jaunas darba vietas. Mēs zinām, ka ir aizvien lielāks pieaugums, pieprasījums tātad pret, pēc kuģiem, pēc jauniem kuģiem, kas uh, ir izmantojumi piekrastas kuģniecībā. Uh, Mēs uzskatām, ka zilā izaugsme eh, nav aprobežojama tikai ar piekrasts reģioniem, bet eh, attiecinām arī uz citām ekonomikas jomām, kas darbojas visā Eiropā. Tad arī jūras turisms, piekrastes turisms, tas varbūt ir pats svarīgākais sektors zilajā izaugsmē. To mēs varam stiprināt uzreiz, Un, uh, tur dalība valstis var sadarboties kopā ar vietējām iestādēm un atbalstīt iniciatīvas, uh, lai stiprinātu turisma infrastruktūru. Un tāpēc mums vajadzētu darīt visu, lai nojauktu birokrātiskus šķēršļus uh, un uzlabot caurskatāmību. Pašvaldības un reģioni arī šeit uh, spēlē būtisku lomu, lai uh, veicinātu turisma uzņēmumu attīstību, piemēram, kulinārijas skolas, turisma skolas un arī jūras transporta skolas. Ir svarīgi arī, protams, uzraudzību nodrošināt. Ir jāvienkāršo procedūras un tādējādi var ietaupīt izmaksas. Piemēram, uh, vīzu izsniegšana. Tur būtu jāievieš vienkāršotas uh, procedūras, un tas būtu svarīgi arī BRIK valstīm - Brazīlijai, Krievijai, Indijai un Ķīnai. Uh, turisms uh, piekrastes valstīm ir ļoti svarīga joma, var attīstīt ļoti interesantus, pievilcīgus turismu modeļus. Uh, varam likt uzsvaru uz kultūru, vēsturi, un tas var dot jaunu pievienoto vērtību arī kruīzu kuģiem. Es ceru, ka komisija kā vienu no galvenajiem punktiem uzsvērs konkurētspēju, uh, un uh, ostu infrastruktūru varam stiprināt, piedāvājot vajadzīgos pakalpojumus, piemēram, pielāgošanos Schengenas uh, nosacījumiem, lai uh, um, Eiropa kļūtu pievilcīgāka kruīzu kuģiem, un arī uh, tas nest labumu vietējiem iedzīvotājiem. Vidusjūras reģionā varbūt uh, jūras turisms uh, tiek vislabāk izmantots, salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Kas attiecas uz uh, Uh, paziņojumu, tad uh, jūras turismā ir svarīgi arī, lai mēs veidotu attiecīgus drošības pasākumus, lai atļauju izsniegšanas procedūras būtu adekvātas. Un jā, atbilst, jāregulē atbilstoši arī izklaides laivu uh, lietošana, arī sabiedriskā ēdināšana ir ļoti būtiska piekrastes turisma attīstībā. Uh, Netrīkstam arī aizmirst, ka jārada sinerģijas starp primāro sektoru un eh, šo pakārtoto sektoru. Tātad no vienas puses mums ir lauksaimniecības izdevielas un no otras puses ir eh, turisms. To vajadzētu kombinēt, un tas nāktu par labu ne tikai piekrasts reģionām, bet arī eh, pārējām valsts daļām. Zilā enerģija. Mēs visi esam vienisprātis, ka tas ir kapitāls uh, jūras ekonomikā. Mums vajadzētu arī nākotnē uh, uzņemties pionieru lomu šajā jomā, un mums vajadzētu attīstīt stratēģiju attiecībā uz zilo enerģiju, kā tas ir darīts arī citos sektoros. Tātad mēs konstatējam ka jūras enerģijas parki var atrisināt lielas, lielu daļu problēmu, kas pastāv piekrasts reģionos, kur ir tāda kā nesavietojamība starp turismu un citām nozarēm, bet tur varbūt varētu arī ierīkot akvakultūras uzņēmumus. Tā arī ir tāda attīstības joma, uh, kas ir jāmin uh, jūras ekonomikas kontekstā. Jūras uh, enerģijas parki varētu tikt kombinēti arī ar akvakultūru piekrasts reģionos un tādējādi mazināt spriedzi šajos reģionos, kas dažkārt uh, rodas ekosistēmās, kur ir arī akvakultūra. akvakultūras joma jau šobrīd uh, rada, tātad piedāvā 80 tūkstošu darba vietu visā Eiropas Savienībā, un ANO aplēses liecina, ka 2019. gadā daudz vairāk zivju tiks uh, iegūtas no akvakultūras nekā no zvejas atklātā jūrā, un tas parāda, cik svarīgi ir uh, zivju audzēšanu tālāk paplašināt. Derīgo izraktiņu lietošana, iegūšana, tātad uh, šeit ir uh, izdevīgi apstākļi dabas resursu iegūšanai jūrā. Jādomā, protams, arī par vidi. Uh, zilās tehnoloģijas, tur arī varētu radīt jaunas darba vietas, ļoti augstu kvalificētas eh, darba vietas, un šis sektors jau tagad ir cieši saistīts ar citiem sektoriem, piemēram, ar veselību, kosmētiku, eh, inovācijām, pārtiks sektoru. Gribētu pateikties ēnu referentiem par ciešo sadarbību kāda mums izveidojās, un ceru, ka arī turpmāk tikpat cieši sadarbosimies. Paldies arī sekretariātam. Tas tiešām sniedz man būtisku atbalstu šajā darbā. Un tagad esmu jūsu rīcībā, ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri. Paldies. Miss Vlasto. Vlasto kundze. Vārds jums. Euh, Priekšsēdētāji kolēģi, vispirms gribu pateikties kolēģim Spīros par veikumu, vēl jau vairāk tāpēc, ka atbalstu lielu skaitu no viņa priekšlikumiem un novērojumiem, bet domāju, ka šo ziņojumu varētu vēl bagātināt Bet šeit būtu tik plaša ceļu karte parlamentam, ko, lai atbalstītu e, šo darbu, ka ir jādomā par to, kā varētu rast līdzsvaru starp ekonomiskām aktivitātēm apkār un apkārtējās vides aizsargāšanu, un tāpēc gribu sacīt, ka ir jāiet vēl tālāk, lai saistītu visus rīkus jūras nozars izaugsmē ar esošajām stratēģijām un apkārtējo vidi. Mēs visi piekritīsim, ka ir līdz minimumam jāsamazina ekoloģiskā pēda cilvēku darbībām piekrastes zonās. Lai varētu pielāgoties e, klimata pārmaiņām, mēs nedrīkstam ekono ekonomizēt, un tāpēc mums ir jāprecizē atsevišķas lietas. No manas puses e, dažas piezīmes. Pirmkārt, vajadzētu elastīgumu no dalībvalstīm ieviešot e, vadlīnijas, par kurām ir izlemts Eiropas līmenī. Ņemot vērā, tā skaitā, katras konkrētās vietas specifiku. Domāju arī, ka ir jārunā par ostu infrastruktūras, transporta un enerģijas infrastruktūru izvietošanu e, ilglaicīgā un noturīgā veidā, kā arī, lai samazinātu izmešu apjomu. Par turismu runājot, un jūs zināsiet, cik lielā mērā es to atbalstu esmu viensprātis ar kolēģi, bet ir jāņem vērā nepieciešamība investēt mūsu dabas kapitālā, tajā pašā laikā domājot par vides mantojuma atjaunošanu. Tajā pašā laikā piem, piedāvājot uh, apmācības, kas ir piemērotas uh, šiem jautājumiem. Tālāk par teritorijas labiekārtošanu un jūras teritoriju. Ņemot vērā to, ka līdzās pastāv cilvēka aktivitātes, kuras nedrīkst būt konkurējošas, bet ir jādomā par mērogu ekonomikām un sinerģijām. Tur runāja par eh, zivsaimniecību, par eh, akvakultūru piekrītu. Es domāju, ka ir jāsaista jūras nozars izaugsme ar jūras eh, satiksmes drošību un ar piesardzības principiem. Lūk, tas man bija sakāms, man nekā cita, ko piebilst nav, jo principā es piekrītu visam iepriekš sacītājiem. Paldies, Maišners kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, Spirusam Danēlis par viņu ziņojumu. Tiešām esam jau labi sadarbojušies un uh, darīsim to turpmāk. Nu, uh, tas, ka jūras politika un zilā izaugsme mani aizrauja jau sen, tas nav noslēpums, un ja mēs padomājam, ka 70% zemes virsmas sēdz ūdens, un um, līdz 50 gadam mēs būsim 9 miljārdi. Un uh, daudz uh, pārtiks nāk tieši no jūras, un tas nozīmē, ka jūra un okeāns uh, būs daudz vēl būtiskāks nākotnē, un tāpēc ir jādomā par to, kā šo izaugsmu var radīt, un tā pašā laikā saglabāt okeāns nākotnē, lai varētu veikt ekonomikusko darbību, un kā var radīt darba vietas un būt līderi nākotnē, un tas ir tas galvenais punkts. Man ir liels prieks par šo ziņojumu, jo zilā izaugsme ir uh, ieguldījums Eiropas 2020. gada stratēģijā. Mēs vēlamies darba vietas un izaugsmi, un šeit to var radīt jūras nozarē. Un šeit beidzot arī e, integrētā jūrlietu politika, jūras politika būs e, attīstītāka, jo to mēs taču nospriedām, e, nolēmām darīt, un tagad tā ir ne tikai budžeta sadaļa, bet tā ir arī daļa no mūsu Eiropas stratēģijas, un tas ir ļoti svarīgi tika pieminēti nākotnes sektori. Nesen biju mm, Nacionālajā jūrlietu konferencē Vācijā, un tur zilā izaugsme bija ļoti svarīga, pat ja tas tā netika saukts, arī mm, transportā. Mm, aizvien vairāk kuģu satiksmes būs, un arī kruīzu kuģu būs vairāk, gan pa okeāniem tie brauks, gan arī vidusjūrā, un tas nozīmē, ka ir lielas iespējas ar zaļo kuģniecību, ar vidē draudzīgiem kuģiem būt pirmajiem pasaules attīstībā, un arī runājot par alternatīvo enerģiju, jūras enerģijas pārki un gāze un nafta no jūras, tas viss ir jātransportē Un uh, kuģu būvētājs jau tagad uh, orientējas uz uh, īpašu kuģu būvēšanu un detaļu būvēšanu, uh, uh tātad šīm, šiem jūras parkiem un um, transporta līdzekļu šo detaļu transportēšanai. Vācijā mēs um, apmeklējām uh, jūras parku, kas tiek veidots, un redzējām, ka tur arī dažādi alternatīvu varianti rodas transportam. Uh, turisms arī ir tāda joma, ko visi pārzina, visiem patīk atpūsties pie ūdens, un nākotnē tas kļūs aizvien aktuālāk, un tāpēc mums arī jādomā par ilgspējīgu turismu arī vecākiem cilvēkiem, to jau referents ir iekļāvis, un šeit jādomā arī par dabas turismu un uh, Ziemeļjūra. Um, Ziemeļvācijā ir uh, tiešām uh, um, unikāla, un tur arī ir jārīkojas saskaņā ar dabu. Un um, jādomā arī par uh, zvejniecību un citām aktivitātēm, un arī akvakultūra pieauga, un šobrīd tiešām tā ir, ka ir jau uh, jūrā iekārtas, uh, tātad. Uh, jūras kļūst aizvien biezāk apdzīvots, ja tā var teikt, eh, ir gan eh, akvakultūras iekārtas, gan arī eh, jūras enerģijas platformas un arī ir dažādi medikamenti un kosmētiskie produkti, kas tiek iegūti no jūras, un nākotnē tas ir vēl vairāk attīstāms. Tas viss var būt saistīts, bet tas viss ir saistīts arī ar transportu, un tāpēc ir ļoti um, svarīgi uh, Jā, protams, tā nav tieši mūsu kompetence šī zilā izaugsme, bet kaut, kas, kaut kā jau tas viss ir jānogādā līdz cilvēkiem, un tāpēc tas ie, iekļaujas mūsu transporta jomā. Un uh, izēvielu iegūšana no jūras, tas nākotnē būs jādara, tiek strādāts vēl pie vidē draudzīgiem veidiem, kā to iegūt, un šeit Eiropieši arī ir uh, pionieri. Uh, Es tūlīt beigšu priekšsādātāju, jā, es teicu, ka mums ir nepieciešamas kompetences, ir jāveicina šo darba vietu pievilcīgums, šo profesiju pievilcīgums, un visbeidzot, mums tas viss ir jādara, iesaistot visus cilvēkus mūsu stratēģijā. Reģionālās stratēģijas, Baltijas jūras, vidusjūras stratēģijas. Tas viss ir jāiesaista, un mums tagad ir arī direktīva uh, tātad uh, plānošanai jūras uh, jomā. Mums ir jāzina, kur tieši brauc kuģi, un uh, šī ģeoloģiskā plānošana šeit ir svarīga. Un mēs varam tādējādi radīt izaugsmu. Paldies, Teilor kungs! Thank you, Chair. Um, and thank you, Mr. Denelli. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies eh, Danelis Kungs par šo ziņojumu. Daži komentāri sākot ar turismu, no, jo mēs esam transporta turismu komitejā. Mums ir jāpaturprātā sinerģija starp piekrasts un jūras turismu un vides aizsardzības prasības. Taču Šeit nav runa tikai pār iespēju pretēji ieteikumu uz turismu, ka mums ir nepieciešams ietvars, eh, kurš skatīt arī klimata pārmaiņu jautājumus, bet mums ir jādomā arī par telpas plānošanu šeit un jāpiešķir prioritāti mūsu piekrastes un jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un mūsu aktivitāšu piemērošana šai prioritātei un nevis otrādi, nevis mēģinot eh, ekonomiskai aktivitāti mudināt ar um, dažādu iegūst rūpniecību un citiem līdzekļiem. Mums ir jādomā par piekrastes uh, un jūras vidas daudzveidības aizsardzību. Desmitajā punktā Daniels ziņojumā ir norādītas atšķirības starp dalībvalstīm attīstot eh, pārvaldes sistēmas jūras piekrastēm, un es ļoti lielā mērā piekrītu tam, ka ir nepieciešams rīkoties konsekventi, ieviešot šīs stratēģijas. Piemēram, Britu valdība skatot un ieceļot un nozīmējot jūras aizsardzības zonu zonas ir norādījuši 31 jaunu, savukārt pašu eksperti piedā ieteica 127. Un mums ir jāpatrenē Eiropas muskuļi, lai gūtu zinām konsekvenci. un rīkotos konsekventi jūras telpas plānošanā. Tāpat domāju, ka ir jāpiemina zilās enerģijas potenciāls, kas ir nozīmīgs visiem, un tādajādi mēs varētu arī risināt atsevišķas klimata pārmaiņu prioritātes. Tāpat jaunu un tīrāku kuģu būvēšana būtu nozīmīga, un mēs tādā veidā varētu sasniegt Baltajā grāmatā nospraustos mērķus. Attiecībā taisa skaitā uz transporta veidiem un to sadalījumu uz 2050. gadu starp jūras ceļa un eh, dzelzceļa transportiem. Tāpat arī e, jārunā par atbilstību MVU, to projektu attīstībā un investīcijām. Mēs apsveicam jaunas idejas attiecībā ar uz apmācību, tīpaši Erasmus modeļu ietvaros, jaunu prasmju iegūšanu, kas ir arī nozīmīgs zilajai ekonomikai. E, Jā, pie, tomēr Par negatīvo pusi runājot, ir grūti iedomāties ieguves rūpniecību jūrā, kas nebūtu ar negatīvu ietekmi uz jūras vidi. Ir jādomā par vidas jautājumiem šeit tāpat arī. Jau iepriekšējais runātājs to pieminēja, tad, kad mēs de, detalizēti skatām, ko tad nozīmē ekokultūra un zilā biotehnoloģija, ko tas varētu nozīmēt. Un mums vajadzētu turpināt eh, sadarboties ar ēnu referentiem un referentu un darbu turpināt. Fosters kundze. Chairman, um, few... Paldies, Paldies priekšsēdētāji kungs. Es tikai vēlētos eh, pateikt eh, pāris vārdus Van Dālenkunga vārdā, kurš ir mūsu grupas koordinators. Uh, Van Dālenkungs vēlētos pateikties referentam gan par smago darbu, gan arī par entuziasmu, un mēs ceram pēc iespējas ātrāk iepazīties arī ar teksta variantu. Daudzās dalību valstīs eh, tiek atzīts turisma sektora ietekme uz eh, ekonomisko izaugsmi. Un bieži ir jārunā arī par piegādes ķēdes no nu, ietekmi uz šo turisma nozari. Mēs bieži vien aizmirstam šo nozari, bet uh, to vajadzētu biežāk iekļaut darba kārtībā. Pēters man Dalens saka, ka darba dokuments ir pietiekami ambiciozs un komisija savā darba dokumentā ir uzsvērusi svarīgākos jautājumus. Pie tam runa, runa iet ne tikai par uh, par eh, kuģiem, bet eh, to ietekmē arī ceļu transports un dzelzceļa transports, izglītības līmenis un daudz citu aspekti. Piekrīt un dālam kungam arī nākamajā eh, komentārā, ka mums ir jāat, tālāk jāattīsta jūrniecība. Mēs vēlamies redzēt jūrniecības tālāk uzplaukumu Eiropas Savienībā, un mēs vēlamies nodrošināt to, lai jūrniecība uh, un jūras pārvadātāji cīnītos arī pret piesārņojumu. Pati nāku no salas, un tāpēc es saprotu, cik ārkārtīgi svarīgs ir jūras transports. Par jūras transporta politiku līdz 2018. gadam runa arī ir par elektrības piegādi no krasta un par to, ka vajadzētu izveidot eh, vismazāk piesārņotu kuģu flotīli. Un uh, iesaistīt ar jaunāko zinātnes un tehnoloģijas sasniegumus arī būtu interesanti. Jautājums par pirātismu ir aktuāls, bet tam ir nepieciešama starptautiska sadarbība. Paraugoties kaut vai to, kas notiek Somālijas un Nigērijas piekrastes ūdeņos, savstarpējās sabiedrības, starptautiskās sabiedrības iesaista pirātismu apkarošanā ir ārkārtīgi svarīga un tam ir nepieciešama gan dažādu komisijas ģenerāla direktorāta iesaista, gan arī dalību valstu valdību iesaista. Dalību valstīm vajadzētu sīkāk iesaistīties šā plāna izveidē, un, protams, ka sadarbībai ir jābūt galvenajam mērķim, tomēr neaizmirstot dalību valstu solidaritāti. Vandalenkungs uzskata, ka šim jautājumam vajadzētu paraudz, parādīties arī vairākos citos komunikē, bet paldies no Van Dālen kunga puses referentam un raudzēsimies tālāk uz darbu attīstību. Uģes kungs. <clears throat> Grazie, prezidente, grazie al kolēga Spiros Dan. Paldies! Paldies eh, Spiros Danielis kungam. Lielisks dokuments Vēlētos jums pateikties, jo varu pilnībā piekrist un atbalstīt jūs, jūs centienos. Arī es vēlētos dot savu artavu šajā darbā, un e, to darīšu iesniedzot grozījumus. Tomēr uzskatu, ka ekonomiskā izaugsme priekrastes teritorijās un īpaši salās šai ekonomiskai izaugsmai arī ir jātiek eh, programmētāji. Daudz tiek runāts par Eiropu 2020. Mēs vēlamies redzēt ekonomisko izaugsmu Eiropā, bet eh, vienlaicīgi mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir tādas teritorijas Eiropā, citu starpā piekrastas teritorijas, kuras eh, ekonomiskā krīze ir ietekmējusi daudz smagāk nekā citas teritorijas. Inteliģenta un ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme. Ja mēs vēlamies to nodrošināt, mums ir nepieciešama gan sistēmiska analīze, gan arī struktūra izveida, kas būtu domāts tieši šādām piekrastes teritorijām. Vēlētos jūs uzmanību vērst uz eh, piekrastes teritoriju apgādi transporta izmaksām un citām ar to saistītajām izmaksām. Tieši salas tiek ārkārtīgi smagi piemeklētas ekonomiskās krīzes laikā. Varbūt viens piemērs, lai konkretizētu manis teikto. Mēs e, runājam par problēmām, kuras ekonomiskā krīze ir izraisījusi iedzīvotājiem. Piemēram, mašīna, kura vēlas e, no Sardīnijas nokļūt Itālijā. Trīs personām šāds ceļojums ar mašīnu maksā 800 eiro. Tātad jūras pārbrauciens ir tikai 120 jūras jūdžu garumā, bet cena ir milzīga. Šāda šāds cenrādes ietekmē ne tikai iedzīvotāju dzīvi, tas ietekmē arī preces, kuras tiek vestas uz vai no šīs salas un līdzīgi. Tas pats attiecās uz Krētu. Šajās lielajās salās, vidusjūras lielajās salās dzīvo 5-6 miljoni cilvēku, un eh, mums vajadzētu struktūrāli domāt par to, kas notiek vidusjūras salās un kā šos jautājumus atrisināt. Un vēl viens aspekts. Tas būs saistīts ar turismu. E, arī turismu nozare ir ierobežojumi, kuriem ir nepieciešams sistēmisks risinājums. Turisms ir sezonāla parādība un, piemēram, daudzas turisma vienības, vai tas būtu viesnīca, vai tas būtu restorāns, strādā apmēram četrus mēnešus gadā. Un eh, Majorkā un eh, citās eh, salās varbūt sezonas pats pīķis ir tikai viens mēnesis gadā. Un arī ar to ir saistīta vesela virkne aspektu, kurus vajadzētu pieminēt. Danēls kungs jau to ir pieminējis. Iespējams, ka tekstu vajadzētu nedaudz saīsināt, un tomēr par šiem jautājumiem ir jārunā. Un visbeidzot, mūsu juridiskā sistēma, piemēram, 185. pantā dalību valstīm ir pieļauta iespēja izstrādāt instrumentus konkrētiem reģioniem, ja šie instrumenti e, neveicina konkurences kropļojumus. Lai mēs varētu samazināt plaisu, kāda šobrīd pastāv starp attīstītajiem reģioniem un mazāk attīstītajiem. Tas attiecas uz e, kohēzijas politiku un uz citiem fondiem, un tas attiecās arī uz sociālo aspektu. Tieši pretēji šīs struktūras ir jāsaista ar tirgiem uz vietas, un mums ir jāintegrē transporta sistēma tādajādi, lai tā tiešām ļautu mums izpildīt Eiropu 2020 mērķus un tad mēs varēsim runāt par vienotā Eiropu. Paldies, Uģies kungs, un pirms dod vārdu komisijai, burtiski pāris komentāru no manas puses. Paldies Danēlas kungam par sagatavoto ziņojumu, un es ar lielu deksmi gaidīšu sākotnējo teksta redakciju. Runājot par ziemeļu jūrām, par augstajām jūrām, arī To ir svarīgi pieminēt, un šajās iniciatīvās ir svarīgi runāt ne tikai par siltajām jūrām un to salām, bet arī par augstajiem. augstajām jūrām. Tagad par kruīzu kuģiem. Ir dalība valsts, kuras joprojām īsteno sava veida monopolu, ro, monopolu tvērienu uz kruīza industriju. Piemēram, lielākā daļa no manas valsts kruīzes kuģi attiek no Dienvidu Hempšīras. Un eh, tā ir osta, kurā ir apkopots principā viss apvienotās karalistes kruīzu bizness. Arī to vajadzētu paraudzīties. Mēs esam stipri iekavējuši ar šo neizdevušos eh, uguns nelaimes brīdinājumu signālu, bet eh, tagad dod vārdu jums un pēc tam komisiju. Grazie, Mr. Chairman. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt kolēģi par sagatavoto ziņojumu. Tas ir ļoti nozīmīgs, it īpaši salām, ne tikai dienvidu salām, bet visām salām, kas atrodas Eiropas ūdeņos. Šis ir ziņojums, kas, manuprāt, ir solis uz priekšu ceļā uz zilo izaugsmu un ekonomiku. Manuprāt, šis priekšlikums ir veids, kā nodrošināt noturīgu izaugsmi tīpaši jūras nozarēm. Es uzskatu, ka inovācijas un dinamika varētu raksturot Eiropu, tā skaitā šajā sektorā, kurš var būt veiksmīgs Ja mēs iekļausim ikvienu dalībvalsti, institūciju, reģionu un arī mazos uzņēmumus, lai mēs varētu kopā, tā skaitā ar MVU, nodrošināt to, ka izmantojam savas piekrastes ilgtspējīgā veidā. Šeit mēs risinām un skatām potenciālu izaugsmēji, piekrasts enerģijas izmantošana, vadlīnijas akvakultūrai, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Ideālā gadījumā ikviena iniciatīva tiktu ieviesta pēc konsultācijām ar dalību valstīm, parlamentu un interesētajām pusēm. Zilā stratēģija ir svarīga risinot tādas jomas kā turisms, alternatīvās enerģijas un palīdz arī citām salām vislabāk īstenot savas ekonomikas. Un šeit es konkrēti gribu runāt par to, ka salas Eiropas Savienībā nenokļūst zaudētāja pozīcijā. Manuprāt, šis jautājums būtu svarīgs. Tāpat arī eh, kruīzu kuģu rūpniet eh, nozarē, kas pieaug. Šie jautājumi ir svarīgi visai Eiropas ekonomikai. Un vēlreiz es gribētu pateikties kolēģiem pār sagatavoto ziņojumu, un mēs esam gatavi apspriest vēl citus jautājumus sīkāk. Paldies, priekšsēdētāji, nākošais runātājs, paldies, kas pārstāv komisiju, paldies par iespēju izteikties. Un vispirms gribu teikt, ka mēs esam iedvesmojušies no šodienas diskusijas viedokļu apmaiņas un referentu viedokļiem, un kas parāda arī mums to, ka mēs esam uz pareizā ceļa lemjot pār jūras nozars jautājumiem un zilo izaugsmu Eiropas Savienībā. Šie jautājumi ir nozīmīgi visai Eiropas ekonomikai, gan ņemot vērā tās apjomu, gan potenciālu izaugsmē, kā arī atsevišķi elementi ir svarīgi risinot to, kā izaugsme var tikt nodrošināta maksimāli efektīvi. Tāpat svarīgi ir apsvērumi, kas iekļauti gan e, ziņojuma projektā, gan kas izskanēja zālē, ka ir nepieciešams nodrošināt konsekventu un koherentu skatījumu uz ekonomiku. Un jāpasvītro tas, ka jūras ekonomika nozīmē ne tikai piekrastes e, apgabalus, bet arī visus ekonomikas nozars, kas tur ir aktīvas. Tāpat ir jāatzīmē tas, ka jūras ekonomikas sastāv no tā, ko mēs saucam par jāvēlties e, tranzariem, kuģu būvi, jūras transports un tā tālāk, un jaunās nozars. Un svarīgi ir pasvītrot inovāciju un pētnieciskā darba labumu, kas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas jūras ekonomikas izaugsmēji. Tās nozars, kur mēs esam investējuši inovācijās, tehnoloģijā, lai varētu nodrošināt noturīgas izaugsmes, ir jomas, kur Eiropas ekonomika ir konkurētspējīgāka. Un to ir vērts paturēt prātā arī nākotnē. Mēs ņemam vērā atsaut attiekšanos uz no prasmju apgūšanu, tas ir svarīgi arī tāpēc, ka ir būtiski jāsaglabāt esošās prasmes, kā arī domāt par jauna veida attīstībām jūras ekonomikā, piemēram, mēs eh, pieminējām atjaunīgās enerģijas un prasmju apkopojumu, kas ir nepieciešams uh, zināmās jomās, eh, kas ir ārkārtīgi būtisks, un jādomā par to, kādas prasmes ir pieņemas un kādas ir vēl jāpilnveido un kā mēs varam strādāt pie starpsektoru sadarbības. Tāpat daži komentāri par jūras turismu. Pie šī temata mēs strādājam un vēlāk šogad tiks sagatavots dokuments, Un mums ir jāņem vērā šeit interesēto pušu viedokļi. Un arī Valetāš 21. un 22. maijā notiks šajā sakarā tikšanās. Un šeit ir jārunā par jautājumu, kas ir ar potenciālu, kas ir turpmāk attīstāms. Un papildus eh, eh, nozare ir pārtiks ieguvi no jūras. Un mums ir jāapzinās šajā jomā, kas ir, kas nav iespējams. Gan runājot par turisma nozari Eiropa ir. Sources in a more general sense. Uh, and we are particularly aware also of the sustainability considerations. Eh, tāpat ir jādomā par jūras dibena eh, eh, izpēti pār urbumiem jūras dibenā un iespējām un riskiem, ko iegu, šāda ieguves rūpniecība jūrā var mums dot. Es uzskaitīju šīs nozares, kas ir būtiskas Eiropas ekonomikā, bet ir arī vēl citas, kuras eh, ir nozīmīgas bijot. Man nav vajadzības tās visas atkal no jauna uzskaitīt. Un noslēgumā gribu sacīt to, ka jūras ekonomikas attīstība Eiropas Savienībā lielā mērā būs atkarīga no tā, kāda ir ietver nosacījuma, un vairāk punktu šeit ir pirmkārt priekšlikumi jau, kas tagad ir sagatavoti, gatavojot nākamo daudzgadu finanšu schēmu e, un jauno struktūrā fondu versiju, kur ir paredzēta tas īpašas sadaļas zilajai izaugsmei un ir ļoti būtiski to piemērot un izmantot sarunās ar un starp dalību valstīm un institūcijām, lai runātu par attīstības programmām un eh, partnerattiecību nolīgumiem infrastruktūru kapacitāšu veidošanai un tā tālāk. Mūsu piedāvātie trīs instrumenti - jūras zināšana, uz, eh, uzraudzība un jūras telpas plānošana - ir, manuprāt, nozīmīgi vienlīdzīgi jūras ekonomikas attīstībai. Zināšanas ikvienam ir nepieciešami dati un to, eh, to ieguve. Uh, atvieglo darbu uzraudzība, jo mums ir nepieciešamas drošas un dzīvotspējīgas jūras un jūras telpas plānošana, lai būtu vislabākie apstākļi attīstot aktivitātes jūrā. Domāju, ka ar to būšu izklāstījis visu no savas puses. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Danelis kungs, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Lūdzu, īsi, kā jau teicu, šis uh, Eh, viltus trauksmes pasākums mums ir ļoti daudz laika atņēmis. Pavisam īsi priekšsēdētāji. Pieredze, kuru guvām ar jūras ekonomikas jautājumiem un ar turismu, gan piekrast zonās, gan uz salām, ir bijušas dažādas pieredzes, pozitīvas un negatīvas, un tāpēc tagad esam nedaudz gudrāki kļuvuši. Mēs ļoti labi apzināmies, ka uh, Ja mēs investējam eh, turismā savu kapitālu vai arī citos sektoros, kur ir plānota izaugsme, tad ir jādomā galvenokārt par vīdi, par vides kvalitāti un jādomā par jūtīgo ekosistēmu. Tā ir atslēga uh, dažādu nozaru attīstībai jūrā un okeānos. Var piekrīt arī komisijas eh, kolēģim, uh, Un paldies arī kolēģiem, kas izteicās. Paldies par jūsu vārdiem, par jūsu sadarbību. Un, protams, jādomā arī par eh, ieguvas rūpniecību jūrā. Tas ir tāds ļoti neviennozīmīgs skatīts sektors, tā ir dinamiska joma ar lielu potenciālu, bet tur jābūt īpaši uzmanīgiem. Uh, Un tāpēc mums noteikti vajadzētu jau no paša sākuma paredzēt skaidrus un stingrus noteikumus, lai varētu arī kontrolēt, vai tie tiek ievēroti, iegūstot izēvielas no jūras. Protams, tas attiec ne tikai uz vidus jūru, bet arī uz citām jūrām - Baltijas jūru, Ziemeļjūru un tā tālāk. Un turmākajās dienās Tad, kad um, kolēģi iesniegs grozījums, tad mums būs arī vēl iespēja turpināt mūsu sadarbību, jo šeit noteikti vēl tiks pievienoti dažādi temati. Bet uh, mēs nedrīkstam, protams, uh, aizmirst to, ka teksta garums ir ierobežots, tāpēc eh, būs eh, jāprobežojas ar zināmiem tematiem. Paldies par sadarbību visiem un ceru, ka tā turpināsies nākotnē. Paldies, Danelis Kungs. Atgādināšu, ka 29. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš un 30. maijā ir paredzēts balsojums transporta komitejā. Un nākamais eh, jautājums ir Pētrīs Arvāma ziņojums ES un Šrilankas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārdēm pakalpojumu aspektiem. Es atvainojos jums, bet pēc šī evakuēšanās pasākuma visi bija kaut kur paklīduši, un tāpēc mums vajadzēja kaut ko vismaz darīt, tāpēc paņēmām nākamo ziņojumu, bet tagad jums ir vārds runāt par savu ziņojumu. Paldies, priekšsādātāji, es izteikšos ļoti īsi. Šis ir viens no tiem gaisa transporta nolīgumiem, kas ir diezgan standarta. Uh, standartizēts uh, starp Eiropas Savienību un Šrilankas uh, republiku. Tas uh, aizstāja 15 divpusējos nolīgumus, kurus Šrilanka ir parakstījusi ar ES dalību valstīm. Tātad šeit nav nekādu problēmu vispār, un balsojums ir paredzēts māja beigās, ja nemaldos. Paldies! Paldies jums, Beņinkungs! Uh, yes, we're just saving time. Jā, vienkārši aiztaupīšu laiku. Es pilnībā atbalstu uh, priekšlikumu, ko iesniedz referents, un ar to arī beigšu. Vai vēl kāds grib kaut ko teikt, Fosters kundze? Agree. Okay. Piekrītu. Um, deadline from grozījuma iesniegšanas termiņš, eh, un vienīgais grozījums, ko jūs varat iesniegt, ir noraidīšana. Tas ir 24. aprīlis, un balsojums komitejā būs 7. mājas. Vai komisija ir jāizsakās? Nē. Labi, liels paldies. Eh, tas man tiešām palīdz. Un eh, pēdējais punkts ir Marinesko kunga ziņojums par Eiropas ārējo gaisa politiku, aviācijas politiku. Marinesko kungs. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru am... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties kolēģiem par grozījumiem, ko varēju iesniegt. Esmu jau ieteicis atsevišķus kompromisu grozījumus. Tikko Strasbūrā ar ēnu referentiem un domāju, ka mēs esam varējuši vienoties par lielāko daļu grozījumu un kompromisu grozījumu un gaidu balsojumu Emplu komitejā atzinumam, un pēc tam nākšu klajā ar pēdējo variantu kompromisiem un balsošanas listi. Benjan kungs, lūdzu. Te, jā, mums bija lieliska ēnu referentu sanāksme Strasbūrā kurā praktiski viss tika laikam izskatīts, aizskaitā arī lielākā daļa manu grozījumu iestrādāt kompromisos, un tika pieminēti ne tikai patērētāju, bet arī uzņēmumu intereses, jo arī uzņēmumiem šeit ir savas intereses, un esmu gandarīts pār uh, eh, referenta uh, attieksmi pret daudziem jautājumiem, taisa skaitā lielajām reģionālām lidostām un esošajām infrastruktūrām, eh, attiecībā pret jaunām. Bija vēl daži jautājumi, kas netika atrisināti, un mans 60. grozījums mēs uzskatām, ka komisijā nevar vienkārši skaidrot uh, IKO pārstāvi, IKO Eiropas Savienības pārstāvību. Vai mēs to koriģēsim vai nē, par to ir šaubas tālāk. 54. grozījums šķiet referentam bija viena nošanās par to, ka mums ir labāk jāsadarbojas, lai nodrošinātu vienotos deboses, debesis. Bet iespējams, ka mēs nesam <clears throat> pareizi identificējuši visus vaininiekus, kas neļauj mums līdz tam nonākt. Lichtenbergers kundze, lūdzu. Jā, herzlichen dank. Jā, liels paldies. Paldies arī par sadarbību. Sanāksmē Strasbūrā. Gribētu tikai norādīt uz to, ka mums Uh, trokšņa līmenis lidostās ir svarīgs punkts, un to es minu tāpēc, ka uh, līdz ar ES un ASV nolīgumu tas ir aktualizējies, jo šeit bija spiediens paredzēt uh, noteikumu atcelšanu ASV līdzsabiedrībām, piemēram, uh, tie bija noteikumi par uh, trokšņa līmeņa samazināšanu. Un šajos nolīgumos uh, jāraugās, lai būtu apusējība tie ir divi būtiski elementi, kurus šeit gribētu uzsvērt. Un visādi citādi, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šeit mēs ieturētu konsekventu pozīciju. Paldies! Foster. Fosters kundze. Yeah, thanks to uh, Mr. Marineski. Paldies. Es nebiju, man nebija iespēja piedalīties šajā sēdē, jo man bija jāatrodas apvienotajā karalistē. Bet uh, Toreiz mēs lielos vilcienos bijām vienojušies par kompromisiem. Un tomēr ir vairāk grozējumu, kurus es vēlētos neiekļaut kompromisos. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir Transsibīrijas jautājums, kuru noteikti vajadzēs agrāk vai vēlāk risināt. Un nākamais ir vienotās Eiropas debesis ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu par papildus kapacitāti lidostām, pretējā gadījumā mēs neizkustēsimies no sākotnējā punkta. Bet kā jau Marinesku teica, pagaidīsim, ko saka Empul komiteja, tad mēs vēlreiz pie šā jautājuma varam atgriezties mūsu komitejā un redzēt, ko darīt. Bet eh, vispārīgā nostāja ir tāda, ka mēs atbalstam šo priekšlikumu. Alkadrāvi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, piekrītu Latvijas. Es aizstāju Latvijas kundzi, kura atrodas ārzemēs. Runājot par šo ziņojumu, mēs kā politiska grupa ļoti pozitīvi raugamies uz notikuma attīstību. Mūsuprāt, ir bijusi vienkārši lieliska sadarbība. Īpaši vēlētos uzteikt pagājušā nedēļa Strasbūrā notikušo sēdi. Cik man ir tapis zināms, ēnu referentu tikšanās bija ārkārtīgi veiksmīga, un mēs esam ļoti priecīgi, ka referents atbalsta vairākus mūsu grupē ļoti, ļoti svarīgus grozījumus, un tas ir ticis šobrīd gandrīz jau iekļauts sākotnējā tekstā. Vēlētos tikai īsumā piebilst, ka mūsu politiskajai grupai ir tā saucamie atslēgas balsojuma, atslēgas grozījumi 17, 18, tie būs vissvarīgākie. Vēlamies uzsvērt, ka godīga konkurence Eiropā ir ārkārtīgi svarīga, un to noteikti vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā. Un ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies kā spēcīgi nozari sevi pārstāvēt un parādīt arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Ir tāda tādi, tādas avio sabiedrības, kuras eh, izmanto negodīgas konkurences, negodīgas konkurences metodas un ir saņēmušas arī negodīgu atbalstu reģionālā līmenī. Nākamais 36. grozījums. Mēs tomēr vēlētos saglabāt sākotnējo formulējumu par minimālo prasību iekļaušanu bilaterālos divpusējos nolīgumos, gan kas attiektos uz prasībām vidas ziņā, gan arī uz pasažieru tiesību ievērošanu. Tas, ka šobrīd mums nav adekvāta likumdošana, tomēr eh, nedaudz izkropļo mūsu situāciju globāli. Gīla kungs no komisijas lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs. Un eh, Vēlētos pateikties arī referentam par lielisko ziņojumu. Un vēlētos pateikties visiem deputātiem, kur iesniedza savus grozījumus. Lielākā daļa grozījumu, visi 60 patiesībā stiprinās ziņojumā iekļauto ideju un noteikti veicina ambiciozāks ārējās aviācijas eh, politikas sti veicināšanu, stiprināšanu. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas mūsu ārējā gaisa politikā. Un eh, parlaments spēcīgs atbalsts būtu ārkārtīgi būtisks, gan runājot par to, kā izturēties pret padomas eh, secinājumiem, gan arī vispār. Es varbūt vēlētos pieminēt vairākus grozējumus, kurus eh, referents tā kā stāv drusceņi nepieminētus. Ja jūs man ļautu, vēlētos pieminēt vairākus komentārus, bet ne visus, un eh, sniegt komisijas viedokli par tiem. Viedokli par tiem. Vispirms devītais grozējums Komisija uzskata, ka nebūtu adekvāti tikai un vienīgi komisijai uzdot atbildēt par likumdošanas sakārtošanu un harmonizāciju Eiropas līmenī aviācijas jomā. Mēs jau to darām ikdienā un mūsuprāt, tāpēc devītais grozējums nebūtu visai vietā. 13. grozījums. Tajā ir atsauce uz adekvātiem, piemērotiem standartiem un nevis uz augstiem standartiem. Komisijas prāt tā ir atšķaidīšana tādā ziņā, ka Eiropa vienmēr iestājas par visaugstāko standartu piemērošanu. 27. grozījums. Komisijas prāt tas neatbalsta Eiropas aviosabiedrību konkurētspējas palielināšanu startautiskā līmenī. Tas tikai pieprasa papildus nodevu uzlikšanu aviosabiedrībām. Mēs uzskatām, ka tas nāktu par sliktu un padarītu avio kompānijas mazāk darboties spējīgi starptautiskā līmenī. 28. grozījums komisija tā arī nav izpratusi. Uh, ko jūsu komiteja vēlas no mums saredzēt. Runa iet par vieglāk pārskatāmiem pētījumu secinājumiem. Varbūt, ka jūsu pamudinājums komisijai pieprasīt labāk eh, statistiski sagrupēt visas nodevas un lidostu maksājums, un tas būtu jādara darība vēl valstīm. Uh, Nākamais grozējums komisijai būtu jāizstrādā minimālās obligātās prasības divpusējiem nolīgumiem, un tas pilnīgi noteikti ir ārpus komisijas mandāta, jo divpusēji līgumi tiek slēgti starp valstīm, un komisija nevar uzspiest nevienam minimālos obligātos standārtus, obligātās prasības. Protams, mēs varam strādāt ar dalību valstīm, lai tās iekļautu uh, zināmas teikums vai zināmas prasības, bet to mēs vairāk varam piemērot Eiropas Savienības noslēgtajos līgumos. 38. grozējums. Mums netap skaidrs, kāpēc mēs esam pieprasījuši pārskatīt regulu 868, kurā runa iet par negodīgu konkurenci starp Eiropas Savienības avio pārvadātājiem un ārpus ES avio pārvadātājiem. Uh, kuriem šobrīd ir pieejamas dažādas e, konkurences kropļojošas, kropļojoši instrumenti, piemēram, valsts atbalsts. Mēs šobrīd gatavojam šīs regulas pārskatu, bet komisijai netapa skaidrs, kādā veidā šī pārskatītā regula vai šie mazliet pamainītie instrumenti uh, var veicināt alternatīvu transporta veidu un metožu attīstīšanos. Es nezinu, par ko šeit iet runa, vai runa iet par viedām automašīnām, ātrvilcieniem, bet eh, komisija nesaprot un nesaredz, kādā veidā starptautiski var konkurēt dzelzceļu satiksme Eiropā vai, piemēram, viem, līča valstīs vai Amerikas Savienotajās valstīs, līdz ar to mums nav skaidrs, ko šis grozījums grib. Burtiski vēl pāris sekundes priekšstādātāja kungs. 40. grozējums. Šeit ir atsauce uz to, ka komisijai vajadzētu pabeigt sarunas ar veselu virkni valsts, tajā skaitā ar Nigēriju. Vēlējos jums tikai pateikt, ka mēs vispār neesam uzsākuši sarunas ar Nigēriju. Mums ir mandāts tādu veikšanai, bet mēs vēl neesam tās uzsākuši. 59. grozējums. Tajā komisija tiek mudināta uzmanīgi izvērtēt jau, kādus, jau kādas soda sankcijas, kuras uh, liek uz spēles Eiropas avio pārvadātāju izdzīvošanu un konkurētspēju. Protams, ka mēs vienmēr uzmanīgi izvērtējam jau kādu darbību pirms nākam klajā ar idejām. Mēs vienmēr esam iestājušies par Eiropas avio pārvadātāju konkurences palielināšanu. Un visbeidzot 60. grozējums. Jūsu komiteja, ja patiesībā šis grozījums mudina komisiju uzsākt sarunas, lai e, noskaidrot situāciju un pavirzītos uz priekšu KO. Šo grozījumu būs ārkārtīgi grūti īstenot, un patiesībā šāds pats ieteikums tika saņemts no komisijas puses padomē jau 2002. gadā. Tāpēc eh, tas ir ļoti nopietns pamudinājums, bet kā to īstenot, nav skaidrs un esam pārliecināti, ka šo grozījumu vai šādu ideju īstenot dzīvē būs grūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies referentam. Liels paldies, vai Marinesko kungs grib kaut ko piebilst? Paldies par komentāriem, es tos ņemšu vērā. Liels paldies! 7. maijas paredzētais balsojuma datums komitejā. Atgādinu to deputātiem. Un būtībā nezinu, vai mums jau ir noteikts datums plenāra sēdē, bet 7. maijs ir pirmais datums, kad atkal skatīsim šo punktu. Nu, droši vien jūnijā tas varētu būt plenāra sēdē. Paldies! Līdz ar to noslēdzam šā rīta sesiju ar eh, visādiem interesantiem notikumiem. Um, bet es ceru, ka mēs atgriezāmies darbas liedēs un uh, tiekamies pēcpusdienā. Okay, okay. Uh, you haven't seen the text of the amendment. Do you want?